no tā. Pirmais runātājs, kā vienmēr, protams, ir pats referents Pirinski kungs. Lūdzu, jums vārds. Vi, Labrīt. Labrīt, priekšādātāji. Komisārs kundze, godātie kolēģi. Vēlētos pateikties ēnu referentiem, tāpat arī Tensinu partnerus no Luksemburgas prezidentūras un komisijas par ļoti konstruktīvo pieeju strādājot pie šī ziņojuma un par viņu ieguldījumu, kā rezultātā bija iespējams šo ziņojumu sagatavot. Nedeklarēts darbs, jāsaka, ieņem ļoti daudz un dažādas formas. Un tā rezultātā darba ņēmējiem tiek atņemtas viņu primārās tiesības. Tā visa rezultātā rodas tirgus traucējumi un līdz ar to tirgi sastopas ar negodīgu konkurenci no operatoru puses, kas līdzdarbo šādā darbā un turklāt netiek piedāvāta arī nodokļu un sociālās drošības sistēma un tiek zaudēti ieņēmumi un sociālās drošības iemaksas. Tādā veidā ir eh, nepieciešama šī platforma, un tā jāsāk efektīvi. Jāsaka, platforma jāuzveido vēl ātrāk, tieši tāpēc, ka izaicinājumi ar vienu pieaugu mums ir jāveicina darba spēka mobilitāte, vienlaikus nodrošinot arī četras nedalāmās pamatbrīvības, no kurām viena ir persona brīva pārvietošanās šīs Eiropas Savienības ietvaros. Es tāpēc gribētu ar jums padalīties eh, viedoklī, ko padām ziņojumā, jo tieši šī steidzamības sajūta, kam pie kurām man pievienojās kolēģi no parlamentu un arī kolēģi no Luksemburgas prezidentūras un komisijas. E, un šī izpratne kļuva par virzošo spēku vienošanās panākšanā par gala lēmumu projektu, ko, liks, ko liekam šodien priekšā parlamentam balsošanai. Šādā veidā nonākam pie kompromisu platformas. Mērķis ir panākt to, ka dalībvalstis tiek galā ar ļoti daudzajām eh, problēmām, kas izriet no nedeklarēta darba, tādā veidā savā starpā sadarbojoties, sadarbojoties ar varas iestādēm, ar sociālajiem partneriem un turklāt ļaujot līdzdarboties novērotāja lomā arī dažāda veida iesaistītajām aģentūrām un organizācijām. Platformas uzdevums tiek definēts kā nedeklarēta darba novēršana, aizturēšana un tā apkarošana. Un, tā, un turklāt e, tiks arī cerība viss, lai šāda veida nedeklarēts darbs tiktu pārvērsts par deklarētu darbu. Šāda veida platformas ierosinātā versija ievēro arī subsidiaritātes principu, un tā nav nekādas mm, kompetences eh, nākt klē ar noteikumiem vai normām. Nē, drīzāk tā nu, ir kā vieta, kur iespējams apmainīties ar informāciju, informāciju analizēt, meklēt risinājumus kopīgiem spēkiem, tādā veidā risināt problēmas, kas izriet no nedeklarēta darba situācijas. Uh, platformas ietvaros veicamās darbības ietvers virkni pasākumu, konkrētu pasākumu, tā lai atsevišķas dalībvalstis varētu izmantot eh, piedāvātos iespējamos risinājumus un savu potenciālu daudz efektīvāk. Protams, ka pastāv arī zināmas šaubas par to, vai šāda platforma vispār ir vajadzīga un vai tā neierobežos dalībvalstu e, rīcības brīvību un vai ir vispār vieta šādai Eiropas līmeņa pievienotajai vērtībai nedeklarēta darba apkarošanā. Bet var jums apmēri apliecināt, ka konsultāciju gaitā šādas veida šaubas un iebildes tika kliedētas un novērstas. Tika veikta būtiska pārbaude, jautājuma izpēta, ka rezultātā nonācām pie plaša, plašas vienošanās un spējām nonākt ar lēmumu projekta, kas visām grupām tik likās pieņemams. Uh, Un beigu beigās runājam taču par to, ka mums ir pilnībā jāapņemas kopīgiem spēkiem e, iet uz šo kopējo mērķi tā, lai netaisnīgums, kas rodas nedeklarēta darba rezultātā, tiktu novērsts. Un tie, kas ir pret šo, jāsaka, tad iestājas par tiem, kas eksploatē darba ņēmējus un tādējādi gūst peļņu savai kabatai no e, negodīgas konkurences. Tāpat laikā atņemot valstu budžetiem ieņēmumus un sociālās nodrošināšanas iemaksas. Mēs savukārt vēlamies aizsargāt tiesiskumu, un lielā gadījumā mēs nevēlamies eh, pieļaut šāda veida džungļu likumus. Nu, un ir pilnīgi skaidrs, ka parlamentam citas izvēles nav. Paldies! Thank you, Mr. Prinsky, the... Paldies, Parinskie kungam, tālāk došu vārdu komisārai Taisens kundzei. you, President. Liels paldies priekšsādātāji, godātie deputāti! Padziļinātāks un godīgāks iekšējais tirgus un cīņa pret sociālo dempingu man un komisijai kopumā ir prioritāte. Es, man personīgi nepatīk šis nosaukums - sociālais dempings. Mēs šeit runājam par cilvēkiem, nevis par precēm bet tajā brīdī, kad runājam par nedeklarētu darbu, tad nedrīkstam uh, slēpt to, cik ļoti dramatiski ir situācija un izvēlēties maigākus vārdus. Nedeklarēta darba rezultātā darba ņēmējiem zūd jebkāda aizsardzība. Tas ietekmē viņu nodarbinātības kvalitāti, viņus var piespiest strādāt uh, ilgi. Uh, garas stundas, sliktos darbu un veselības apstākļos, un viņiem nav nekāds iespējas par to sūdzēties vai saukt kādu pie kārtības. Cilvēki saņem algas aploksnēs vai vienkārši skaidrā naudā, un reizēm viņiem vispār pat alga netiek izmaksāta pēc mēnešiem sūra un grūta darba. Viņiem turklāt netiek piedāvāts nemazākās iespējas saņemt bezdarba atbalstu, atlaišanas pabalstus un nekāda veida citus pabalstus, kas izriet no oficiāla darba. Viņi turklāt arī nedod šādā veidā ieguldījumu pensijas darbinieces tiesībām. Nedeklarēts darbs ir ne tik vien negodīgs darba ņēmējiem pašiem, bet tas ir negodīgs arī pret uzņēmumiem, kas savukārt spēlē pēc noteikumiem. Un mēs ļoti labi zinām, ka MVU ir tie, kas cieši pirmie šādas negodīgas konkurences rezultātā. Nedeklarēts darbs turklāt apdraud arī valsts finansējumu, ilgspējību, sociālo sistēmu un taisnīgumu, jo, protams, šādā veidā netiek dota nodokļi un sociālās iemaksas e, šādām vajadzībām. Lai arī nedeklarēts darbs nav e, viegli redzams un konstatējams, un tāpēc ārkārtīgi grūti aplēst apjomus, kādā mērā tas tiek izmantots. Tomēr, jāsaka, tā ir plaši izplatīta parādība visās dalībvalstīs, un to ļoti grūti e, izrevēt saknē ka ir, turklāt tiek pat lēsts, ka apmēram 5 eh, apmēram 15 līdz 20 procentiem ir pelēkā ekonomika atsevišķās dalība valstīs. Dāmas un kungi, godātie parlamenta deputāti, un tieši tāpēc šī, šādas Eiropas platformas izveida sadarbības veicināšanai, lai novērtu nedeklarētu darbu un lai risinātu nedeklarēta darba problēmu, ir ārkārtīgi svarīgs solis uz priekšu. Tā rezultātā mēs veicināsim sadarbību starp dalību valstīm. Tās apmainīsies ar paraugu praksi, apmainīsies ar informāciju, izveidos pieredzes krājumu, kas ļaus tām novatoriskā veidā apkarot nedeklarētu darbu un darīt to efektīvi. Tādā veidā dodot ieguldījumu tādā vispārējā izpratnē par, par situāciju. Šis uz, šī pasākuma ietvaros redzam multidisciplināru pieeju. Šeit apkoposim dažāda veida īstenošanas aģentūru darba pieredzi, piemēram, darba inspekciju, imigrācijas varas iestāžu un tā tālāk pieredzi. Šāda veida dažādu sektoru pieredze, kā pasākums jau ticis īstenots daudzās dalībvalstīs un jāsaka nesis rezultātu, tāpēc priecājos, ka Eiropas platformas izveidē par pamatu tiek izveidot, izmantots tieši šāds princips, jo tieši ar šādu visaptvarošu holistisku pieju, kas iet pāri sektoru robežām, mums izdosies cīnīties ar, pret šo ļoti sarežģīto un daudzšķautņaino parādību. Es turklāt gribu uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir šeit ietvert arī tādas lietas, kā piemēram eh, mānīgu pašnodarbinātību un cita veida elementus. Un tieši tāpēc nepieciešams apkopot praksi no daudzām dalību valstīm. Un visbeidzot, ar prieku konstatēju, ka šajā procesā platformā liels lomu spēlēs arī sociālajie partneri, darbojoties kopā ar Eirofondu un citām organizācijām. Godētie parlamenta deputāti! Vēlos teikt paldies jums, kā Eiropas parlamentam, par centieniem, par apņēmību, par entuziasmu, ko izrādījāt, un tā rezultātā panācāt saulēcīgi šīs platformas izveidi. It īpaši gribu teikt paldies referentam Pirinski kungam un Ulfskoks kundzei, kas savukārt vadīja trialogu strādājot pie šī dokumenta, viņi to darīja ļoti kompetenti. Paldies arī visai sarunvešanas komandai par jūsu apņēmību un konstruktīvo pieeju sarunu laikā. Padomē tagad jāpieņem lēmums par platformu, tam jānotiek 24. februārī, un tā rezultātā oficiālās parakstītāja puses saņems dokumentu un domāju, ka parakstīšana notiks jau mārta plenārsēdē. Mēs tikmēr jau gatavojamies pirmai platformas ietvaros paredzētajai eh, sanāksmai, kas vēl notiks līdz vasaras sākumam. Esmu apņēmības pilna darīt visu, kas iespējams, visu, kas manos spēkos, lai šī platforma tiešām savā darbā vainagotos ar panākumiem. Platformas ietvaros regulāri informēsim jūs par tās eh, aktivitātēm un turklāt arī jūs priekšā parādīsies darba kārtības darba programmas, kā arī ziņojumu gan parlamentam un padomē, tāpat arī informācija eh, ekonu komitejai un reģionu reģionu komitejai. Turpmākajā darbā rēķinos ar jūsu turpmāku ieguldījumu un atbalstu. Paldies! Thank you, Commissioner. Now, uh, on behalf of... Paldies. Iekšē tirgus uh, komitejas vārdā runās uh, deputāts De Jonga kungs. Priekšsēdētāji kundze, ir ļoti jauki, ka mēs pieņemam šādu likumdošanu, jo eksploatācijai nav nekas meklējams Eiropas Savienībā, un ir e, arī daudz mazu uzņēmēju un pašnodarbināto, kam ir grūti konkurēt. Es domāju, e, ja vienotais tirgus patiešām būtu pietiekami veiksmīgs, tad mēs e, nepieredzētu šādu fenomenu. Ļoti daudz no IMCO komitejas priekšlikumiem komisija ir pārņēmusi. Es ceru, ka komisija katru gadu atskaitīsies parlamentam par sasniegumiem šajā jomā. Es labprāt eh, gribētu šeit redzēt arī kaut kādus konkrētus pasākums, rīcības plānu, un dalību valstīm ir patiešām jānorāda, kādas aktivitātes tās ir plānojušas veikt šajā jomā. IMKO komitejas vārdā gribētu uzteikt Pirīnska kungu. Paldies! Thank you. Paldies. Tālāk PAM komitejas vārdā Kunievs kundze. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, οι επισφαλείς εργασίες... Paldies, dāmas uh, un kungi. Šāda nelikumīga nodarbinātība degradē cilvēku un darba devēji ir atbildīgi un eksploatē cilvēkus un rezultātā krīzes, kā arī darbinieki, kas ir spiesti pieņemt šādu nelikumīgu nodarbinātību. Un šī platforma, tā ir nolūks palīdzēt sakārtot šo situāciju, kas šobrīd faktiski ir darba tirgu. Mēs esam iepazinušies ar Eiropas komisijas priekšlikumu, šeit ir dot, dot arī nedeklarētā darba definīcija. Tomēr ir jāzina, ka šis darbs uh, varētu pieņemt arī ļoti dažādas formas. Ir cilvēki, uh, kas strādā sešas stundas, deklarē astoņas un otrādi, katrā ziņā notiek manipulācijas ar stundām. Un platformā ir jāņem vērā visas iespējamās nodarbinātības formas, jāņem vērā arī iesaistītos ar devītarbu ņēmēju, arī īpašās organizācijas. Visiem iesaistītajiem ir jāapspriež iespējamie pasākumi, kas darētu visai Eiropai šeit nav vietas nacionālām interesēm. Mums nav jācenšas rast kaut kādu argumentāciju vienam pret otru. Mums ir kopīgi jāatrod argumentācija, lai mēs varētu kopīgi apkarot arī pārobežas formas šādai nelikumīgai nodarbinātībai. Mēs e, gribētu atbalstīt tādu mētiecīgāku rīcību, kas aptvertu visu Eiropu Un arī mēs gribam, lai Eiropas parlamenta deputāti, kas ir atbildīgi eh, par mm, sieviešu tiesībām, eh, lai būtu vairāk mm, iesaistīti, jo pagaidām šī struktūra nav iesaistīta platformas stūrā. Tomēr mēs saprotam, ka tas ir tikai sākums, un es gribētu teikt arī Pirinska kungam, mūsu referentam, par lielisko darbu. Uh, un ar lielisko sarunu gaitu rakstot šo ziņojumu. Eh, un arī pateicība Luksemburgas prezidentūrai. Eh, mums ir skaidrs, ka mums ir viens mērķis apkarot šo nedeklarēto darbu, un mēs esam apņēmības pilni tiekties iepretim rezultātam, ko esam iecerējuši. Mēs ejam labāk, pareizā virzienā. Man ir daudz optimismu. Paldies! Tālāk politisko grupu pārstāvji un vispirms Tomca kundze. Uh, Eh, pusotras minūtes. Paldies, komisārs kundze, taisnības kundze, kolēģi. Nedeklarētais darbs eh, ir viena no akūtākajām problēmām Eiropā. Šeit ir ļoti daudz seku, kas ietekmē budžetu Un šis darbs uh, ietekmē ne tikai cilvēkus, ne tikai budžetu, bet arī cilvēkus. Sociālais dempings mūsdienu Eiropā nav pieņemams. Uh, tomēr valdības uh, vispirms, pirmām kārtām, ir atbildīgas par rīcību, kur mērķis ir novērst nedeklarēto darbu savās valstī. Um, ļoti daudzos gadījumos cilvēki piekrīt veikt nedeklarētu darbu un neapzinas, kādas ilgtermiņa sekas var iestāties šāda darba pieņemšanas rezultātā. Tomēr šie ilgtermiņa rezultāti ir daudz smagāki par īstermiņa ieguvumiem, kas ļauj izdzīvot uz īsu brīdi bet, kā jau mēs dzirdējām, pastāv dažādas nedeklarētā darba formas un ir iespējams arī izmantot dažādas pieejas, lai apkarotu šo nelikumību. Un tāpēc Eiropas līmenī ir ļoti svarīgi izveidot tādu kopīgu pieju un arī kopīgas vadlīnijas, lai novērstu nedeklarētā darba piedāvājumus un arī novērstu šādu nelikumīgu Tātad šī platforma ir instruments, kas palīdzēs apkarot šādu nedeklarēto darbu. Sociālie partneri ir jāiesaista un arī subsidiaritātes princips ir jāievaro. Vēlreiz paldies Pirinska kungam. Pēc ļoti garām un sarežģītām sarunām mēs esam panākuši labu kompromisu. Paldies. Tālāk Štānbruks kundze, puslīdz minūtes. Paldies! Arī es vēlējos uh, pateikties uh, Georgam Pirinski, tāpat kā pārējie kolēģi. Un jāsaka, ka nedeklarēts darbs ļoti nelabvēlīgi ietekmē Eiropas tautsaimniecību un tādā veidā pieaug tikai negodīga konkurence daudzās jomās. Un tas, protams, ietekmē ne tikai uzņēmumus, kas vēlas strādāt godīgi, bet uh, nu, tam ir arī tādas nejaukas sociālās sociālās apdrošināšanas sekas. Eiropas Savienības līmenī līdz šim gandrīz nav bijis nekādu iniciatīvu, lai varētu vērsties pret nedeklarētu un nelegālu darbu. Lai gan mēs taču dzīvojam tādā vienotā darba tirgu un skatoties tas, uz to, kas notiek dalību valstīs, jāsaka, ka dalību valstu kontrols nu paliek tikai dalību valstu robežās. Es domāju, ka šī platforma var būt tikai pirmais solis, bet tas ir solis pareizajā virzienā. Es varu piekrist iepriekšējai runātājai, tā tad ir jābūt labākai koordinācijai cīnoties pret šo darba veidu. Uh, Un šīs paskastīšu organizācijas, paskastīšu uzņēmumi, eh, nu tie joprojām netiek pietiekami labi kontrolēti, tāpat kā nenotiek arī pārobežu uh, darba inspekcijas. Tādēļ visām dalību valstīm ir saistošā kārtā jāpiedalās šajā platformā, un es domāju, ka tādā veidā labāk varēs vērsties pret šo nelegālo darbu. Protams, mums ir jāmaina uh, situācija un visā Eiropā ir jābūt saistošām normām un kopīgām kontrolēm visā Eiropā. Paldies! Paldies! Tālāk Makintājas kundze, divas minūtes. Uh, thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu pateikties referenta kungam un arī visiem uh, ēnu referentiem par darbu pie šī dokumenta. Sadarbība bija lieliska, un mēs visi noteikti ieguvām no šādas sadarbības. Nedeklarēts darbs ir ļoti nopietns temats, tas ietekmē pilnīgi visas dalību valsts, jo īpaši tas eh, skar mm, izvairīšos no nodokļu maksāšanas, nelegālā imigrācija, vēl arī krāpšanas. Uh, Um, fiskālās dažādas formas, um, kā arī šis nedeklarētais darbs negatīvi ietekmē strādnieku stāvokli. Tāpēc mēs uzskatām, ka um, platformas izveide ir lielisks piemērs tam, kā Eiropas Savienībai būtu jādarbojas. Šeit ir atzīta dalībvalstu suverenitāte, uh, kā arī tiek piedāvāta pievienotā vērtība jo notiek labākās prakses un pieredzes apmaiņa, ir pārobežu sadarbība, uh, Un šeit eh, tiešām mēs redzam tādu uzlabojumu, ko sniedz šī platforma. Sadarbība tiks stiprināta, dalībvalsts sadarbosies labāk, tāpat laikā arī dalībvalstu individuālā suverenitāte tiks pilnībā atzīta. Mums ir jāatzīst, ka nedeklarētā darba līmenis ir dažāds dažādās dalībvalstīs. Piemēram, apvienotajā karalistē saskaņā ar OECD datiem neformālā ekonomika sastāv 1,7%, kamēr citās dalībvalstīs pat līdz 30%. Manā, manai grupai ir četras prioritātes. Vispirms platformas aptvērums. Šeit ir jāfokusējas uz labākās prakses apmaiņu, zināšanu apmaiņu un nevajadzētu uh, radīt kaut kādu standartizētu pieeju. Ļoti svarīgi pilnībā respektēt arī subsidiaritātes principu, arī jāciena dalību valstu kompetences. Un, eh, lai arī piedalīšanās platformā ir obligāta, un to mēs pieņemam, tomēr aktivitātes ir pilnībā brīvprātīgas un tiek pielietotas pēc vajadzības. Tātad mūsu priekšā ir ļoti laba platforma. Paldies! Paldies! Eh, Makintārs kundze ir divas lielās kartas jautājumi no Saņas kundzes un no vēl kāda deputāta. Vai jūs pieņemsiet šos divus? Jā, Sānī kungs vispirms, lūdzu. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Képviselő asszony. Paldies. Es gribēju pateikties par man doto iespēju uzdot jautājumu. Makintārs kundze, ja jūs sapratu pareizi, tātad platforma ir domāta galvenokārt koordinācijas un sadarbības uzlabošanai, un tie nav saistoši noteikumi, bet daudzi pieņem. Uh, ka vienotas minimālās algas ieviešana Eiropā būtu ļoti noderīga, vai jūs varētu atbildēt pozitīvi? Yeah. Otrs jautājums. Uh, labrīt, kolēģi no West Midlands reģiona. Un jūs teicāt, ka ir nepieciešams valstīm sadarboties eh, arī īstenošanas ziņā, un par to runāja arī kolēģi savās runās. Vai ir kāds iemesls, kāpēc kāda no labajām lietām, uz ko jūs norādījat, nebūtu izdarāma atsevišķi suvenēri, suverēni apvienotā karalistē bez Eiropas Savienības uzraudzības un pārskatīšanas? Tas taču ir pavisam normāla situācija, kur noslēgt normālu nolīgumu. Kāpēc mēs paši nerīkojamies? Tālāk atbilde Makintājas kundzei. Paldies! Atbildot uz pirmo jautājumu, minimālā alga. Minimālā alga nav nekāda sakara ar Eiropas platformu pret nedeklarēto darbu. Es domāju, ka jūs nepareiz sapratāt to, par ko runa. Šeit ir dažādas aktivitātes platformas ietverā. Un katra no šīm darbībām būs brīvprātīga. Dalībvalsts var izvēlēties atsevišķus aspektus, pielāgojot šo aspektu savām vajadzībām pēc, pēc um, tā svarīguma. Es uzskatu, ka mm, pastiprināta sadarbība ir ļoti lielisks veids, kā mums kopā strādāt. Lefričkungs, protams, ja jūs pārstāvat jūsu partiju, jūs neko negribat redzēt Eiropas līmenī. Bet mans viedoklis ir atšķirīgs. Ir atsevišķi gadījumi, un šis ir viens no tiem, kad Eiropas Savienība var dot pievienoto vērtību. Un šie ir tie gadījumi, kur mums vajadzētu piedalīties un iesaistīties. Vēl jo vairāk visas dalībvalstis ir vienojušās eh, par šo metodu, mums ir ceļš veids, kā cīnīties pret nedeklarēto darbu, kam tiešām ir pārobežu raksturs. Un, ja jūs gribat izveidot paši e, savu organizāciju apvienotāju karalistē, tas būs daudz grūtāk, jo šeit mums gan ir iespējas komunicēt, ir iespējas arī koman, e, koman, e, sadarboties ar citām dalībvalstīm, tomēr tas nav obligāts pasākums. Paldies! Tālāk Hārkins kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentam Pirīnska kungam, gribētu pateikties arī ēnu referentiem. Arī Dūma kungam. Paldies visiem šiem referentiem par pūliņiem, par darbu un rezultātā mums ir šī Eiropas platformas izveide, nedeklarētā darba novēršana. Uh, un dalībvalstīm ir jāpiedalās, dalībvalstīm ir jāapmainās ar informāciju, jātīsta zināšanas, jāveic analīze, un šādas darbības vien dos savu ieguldījumu horizontālai um, izpratnē par dažādām nedeklarētā darba formām. E, lai arī piedalīšanās ir obligāti, jebkuras rekomendācijas rīcībai, tā ir brīvprātīgs, dalībvalsts brīvprātīgi izvēlās rīcības, ko īstenot. Uh, Un tas ir daudz vairāk kā burkāns un pātaga tikai tās dalībvalstis, kas būs piedalījušās dažādu pasākumu izstrādē, kur mērķis ir mainīties ar informāciju, tās iegūs un um, būs kopīgi tāda izpratne par dažādām darba formām, un tad arī dalībvalsts, kas piedalīsies, arī īstenos. Uh, Uh, te nebūs pretruna ar nacionālo likumdošanu, šeit netiek piedāvāts harmonizēt likumus, te ir piedāvāts tikai ietvers pastiprinātai sadarbībai. 18% uh, no Eiropas Savienības IKP ir nedeklarētā darba īpatsvars, un šim darbam ir negatīvas sekas gan darbiniekiem, uh, gan arī sabiedrībai kopumā. Ļoti daudz strādnieki, darbinieki ir tādā um, neaizsargātā situācijā, viņiem ir jāpieņem uh, slikti darba apstākļi, nav nekāda sociāla aizsardzība, nav pensiju ieskaitījumi riskanti darba apstākļi. Uh, un sabiedrība arī zaudē nodokļus neseņem, nav arī sociālās drošības, un turklāt ir arī negodīga konkurence. Mēs arī skatīsim nākum, nākamo jautājumu par nodokļiem. Arī tur ir nepieciešama lielāka koordinācija. Tiešām šāda veida sadarbība Eiropas platformas ietvarā, kas darb, darbosies efektīvi gan nacionāla līmenī, gan arī pārobežu kontekstā. Paldies. Kā arī kundze, viena minūte. Paldies. Pirmām kārtām vēlējos pateikties komisijai un arī Pirinska kungam par labo sadarbību. Jāsaka, ka e, iekšējā tirgu mums ir nācies konstatēt arī sociālā dempinga fenomenu. Diemžēl darbs tiek veikts aizvien sliktākos apstākļos un aizvien mazāk alga tiek cilvēkiem maksāt. Ir arī nedeklarēts darbs, e, darba ņēmējiem netiek e, piešķirts viņu tiesības un tādā veidā mēs kā sabiedrība arī zaudējam labas darba vietas un labus ienākumu avotus. Es domāju, ka šī ir uh, apsveicama iniciatīva, jo koordinācija informācija patiešām ir noderīga bet mums varbūt vajadzētu tomēr dalību valstīm uh, atstāt brīvu izvēli, ievies šīs kontrolas, reģistrēt uh, šādas aktivitātes. Piemēram, Norvēģijā ir tāda īpaša komiteja, uh, kas kontrolē, vai darba ņēmējiem ir visi nepieciešamie dokumenti, vai uzņēmums maksā sociālās nodevas. Nu, mums ir īstenībā jāvēršas pret tiem darba devējiem, kas ir negodīgi un um, piekop sociāla dempinga. Paldies, Rēntkas kundze! kundze, paldies priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, Prīnska kungs, komisārs kundze, ēnu referenti. Nedeklarēts darbs ir milzīga problēma, bet bieži vien tā ir nesaredzama saskaņā ar pētījumiem. Apmēram 8,4% no Eiropas Savienības IKP ir šajā te sektorā. Tas, protams, rada milzīgus zaudējumus valsts kasē, mūsu sabiedrībai tā ir negodīga konkurence un īstenībā tas, nu, nāk par ļaunu godīgiem strādniekiem, godīgiem darba ņēmējiem, kas ievēro likumā rakstīto. Tas, tā ir arī eksploatācija cilvēkiem, bieži vien nav sociālo samaksu un uh, tas vispār uh, pamatiesības ļoti nelabvēlīgi ietekmē. Ja mēs vēlamies ļoti uh, veiksmīgi cīnīties pret šo parādību, mums tas ir jādara Eiropas līmenī. Eiropā šī platforma ir pirmais solis pareizajā virzienā. Protams, darba ņēmē ir jāinformē par viņu tiesībām visās dalību valstīs bez izņēmuma un dalību valstīm ir jāievieš stingrāki pasākumi, lai cīnītos pret šo uh, darba fenomenu. Nu, ja mēs vēlamies eh, garantēt eh, godīgu konkurētspēju darba ņēmēju tiesības, sociālās tiesības, tad šī platforma ir jāizmanto kā tāds tramplīns, kā atspērienu punkts, būvējot uz tā, tālāk nākamās struktūras. Mums ir jārā augsmes cēlēji, ir jādomā par pietiekam labām politiskajām vadlīnijām un arī jāvērš pret tiem, kas eksploatē nedeklarētos darba ņēmējus. Uh, uzņemsimies šo milzīgo izaicinājumu Eiropas līmenī. Jāsaka, ka nedeklarēts uh, darbs ir viens no lieliem izaicinājumiem. Nu, tad izmantosim šo platformu, lai cīnītos pret šo parādību un lai izveidotu tādu sociāli grodu arhitektūru Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Kolins Skundze, divas minūtes. Šķiet, ka Ample komiteja eh, vienīgais, ko tā varēja paveikt, bija sagatavot platformu. Te ir runāts par nacionālām aģentūrām. Uh, iestādēm, ierēģiem, un, nu, šķiet, tie ir vienīgie darba veidi, eh, ko redz šī komiteja. Mēs ļoti daudz dzirdam uh, par ļauniem uh, darba devējiem, kas izvairās no nodokļu maksātājs, bet daudz no tiem dzīvo Luksemburgā, kur jūsu uh, komisijas vadītās Junker kungs bija premjeras 15 gadus. Uh, Un jāsaka, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas atšķirībā no nodokļu nemaksāšanas nav nelikumīga. Lai gan ir daudz cilvēku, kas nekad nav strādājuši privātajā sektorā, viņiem ir patiešām grūti redzēt atšķirības starp abām parādībām. Kādēļ cilvēki izvairās no nodokļu maksāšanas? Tādēļ, ka privāti uzņēmumi īstenībā šo naudu izmantos daudz vērtīgāk nekā publiskais sektors. Un uh, tie ir ļoti liela skaita skaitļi, par kuriem mēs šeit runājam. Un, ja mēs runājam par ekonomisko prognozi, šķiet, ka Džordžs Osborns to vispār neapjēdz. Tātad, ja šāds prognozes būtu un ja viss būtu sakārtots, tad nebūtu tik daudz vajadzības um, piekopt šo nedeklarēto darbu, bet šķiet, ka tas ir pārāk sarežģīti Eiropas Savienībai. Tāpat kā arī viņi izmanto nodokļu maksātāju naudu, dzerot dārgu vīnu un ēdot vakariņas. Bet mums ir eh, līdzekļi neskatoties uz milzīgu milzīgu parādu, un jāsaka, ka tagad var izmantot pus ceturdaļu miljonu eiro šai platformai katru gadu, lai politiķi varētu ceļot pirmajā klasē un ēst dargos restorānos. Nu, šāda rīcība noteikti kavē ekonomisko attīstību un darba vietu radīšanu. Mums šī pļāpāšana ir beidzot jābeidz. Nu, varbūt tagad svītrosim vairākas darbvietas Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā, un tad būsim konkurētspējīgi vispārīgāku. Paldies! Thank you. Paldies! Martēna kungs, divas minūtes. Merci! Priekšsēdētāji, paldies! Ko tā tie kolēģi? Pirmais, kas jādara, lai um, apkarotu nedeklarētu darbu, ir, protams, saprast, ka tas ir jādara. Un ir, protams, vajadzīgs to darīt visam dalību valstīm kopā, visās dalību valstīs. Bet man šķiet, ka šajā gadījumā mēs problēmai pieejam no pavisam citas puses. Tā vietā, lai apkarotu to, mums vajadzētu domāt par to, kas tad izraisa šo nedeklarēto darbu. Mēs šeit runājam no, vien, par, no vienas puses par darba devēju un vienu no otras puses par darba ņēmēm, kas savā starpā vienojas nemaksāt nodokļus, nemaksāt sociālā nodrošinājuma iemaksas. Un kāpēc? Tas tāpēc, ka tā rezultātā darba devējs var labāk e, izvērst savu uzņēmumu un savukārt darba ņēmējs var izdzīvot ar šādu naudu. Es domāju, ka jums jādomā drīzāk par to, kā jūsu taupības un e, konsolidācijas politikas ir ietekmējušas visus šos cilvēkus, uzņēmumus un tā tālāk, gan darba devējs, gan darba ņēmējus darba devējiem jāiesniedz tie, visādi pārskati, un vai nu līdz ar to visu nodokļu maksāšanas rezultātā viņiem ir vai nu jāslēpjas ar ieņemumu, vai jādodas eh, peļņa gūz uz citām valstīm, un tas nav pareizi. Un tāpēc es nedomāju, ka eh, šis ziņojums ir atbilstīgs. Tāpēc viņi arī nedeklarē dar, savus darba ņēmējus. No otras puses arī darba ņēmēji vai bezdarbnieki, eh, nu tad drīzāk pārceļos uz kaut kādām citām valstīm jo viņiem nepietiek ar bezdarbnieku pabalstu. Viņam nepietiek arī visām tām aģentūrām, kas nodrošina it kā atbalstību, atbalstu, lai viņiem būtu kur dzīvot, lai viņiem būtu ko ēst un tā tālāk. Tātad iespēja viņiem, viņiem vienkārši ir eh, jāstrādā šādā veidā, lai piepildītu savus leduskapis. Un šāda veida platformas izveid nedos pilnīgi neko. Uh, Mēs taču atceramies tagad arī par tām bēgļu plūsmām, kuras eh, uzņemt eh, jūs plānojat visās politikās. Es domāju, ka tas pašos pamatos ir nepareizi. Un šāda veida nedeklarēta darba apkarošana ir saistīta ar ekonomikas politikas izmaiņām, un tur ir jāizdara zināma izvēle Eiropas līmenī un jāpalīdz investīcijiem, nevis jāveido šādas platformas. Paldies! Uh, Zēnopulis kungs, pusotra minūte. Paldies. Nedeklarēts darbs attiecas uz 20% cilvēku Grieķijā un ir eh, nu, jomas, eh, kur tas ir pat 44% apmērā, sevišķi, piemēram, Grieķijā no tā cieši jaunieši un sievietes. Eiropas Savienība tagad uh, grib ieviest arī uh, jaunus noteikumus, platformu, un ir patiešām smieklīgi, ka tādā veidā varēs vērsties pret nelegālo darbu. Nu, jāsaka, tas patiešām ir nožēlojami, un te ne, jāsaka, ka šobrīd pat nu nekāda minimāla aizsardzība netiek piedāvāta. Uh, Uh, darba ņēmējiem. Es uh, teikšu tā, ka nedeklarēts darbs turpinās pastāvēt, jo katrs no tā ir ieguvējis. Nu, Grieķija šeit ir tikai viens no piemēriem. pašnodarbinātajiem ir jāsamaksā Grieķijā 50% sociālajās nodavās. Tātad šis nedeklarētais darbs pie mums tikai pieaugs, un jāsaka, ka bezdarba rādītāji turpina paaugstināties. Jāsaka, tā ir tāda kā sērga Eiropas Savienībā, un Jāsaka, ka arī Grieķijā lauksaimnieki kļūst aizvien mazā, eh, nebadzīgāk, un tas tikai situācija pasliktinās kopumā. Mana kungs pusotra minūte, paldies priekšsēdētājs kundze. Nedeklarēts darbs nav nekas cēls. Jāsaka, ka pagājuši gadu vien Vācijā mēs tādēļ zaudējām 340 miljardus eiro. Jāsaka, ka tie, kas nemaksā sociālās nodevas, tādā veidā viņi nodara milzīgu kaitējumu sabiedrībai, un viņiem pat būtu jārēķinās ar cietumsodu šādā gadījumā. Tas būtu tikai pamatoti. Es domāju, ka šī platforma ir tikai papildu vērtība Eiropā, un jāsaka, ka ir jācīnās pret nelegālu darbu, un arī attiecīgajām iestādēm vajadzētu izmantot paraugu praksi no dalību valstīm valstīm, lai labāk cīnītos pret šo fenomenu, kopīgi izmantojot datus, ir jākoordinē arī dažādi pasākumi, un visu to varētu darīt platforma, un 2,8 miljoni gadā, nu, īstenībā tas nav tik traki, jāparūpējas par īstenošanas vadlīnijām, rokas grāmatām, un nevajadzētu to visu ieviest kā obligātu pasākumu. Nu, es domāju, ka dalība valsts kontrolas sistēmas līdz ar to varēs turpināt turpināt darboties pietiekam labi, bet, diemžēl, komisija, runājot par konkrētām lomām, runājot arī par būvniecības sektoru Vācijā, um, Eh, situācija neatrisināja un zaudēja arī uh, lietu Eiropas Savienības tiesā. Un pateicoties Žanām Klodām Junkeram un Taisens kundzei, mēs varam pārliecināties, ka pateicoties tādām pamatīgām kontrolēm var cīnīties pret viltošanu un krāpniecību. Es domāju, šis ziņojums ir ļoti labs pamats un uh, trilogā rastais kompromiss ir tāds labs starta signāls. Paldies! Paldies! Ulfskāks kundze, pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze, komisāras kundze. Paldies, ka galu galā šīs debats tika organizētas. Jāsaka, ka nedeklarēts darbs, protams, rada milzīgs caurums valsts kasēs dalību valstīs. Tādā veidā tiek nelabvēlīgi ietekmēta nodokļu sistēma, konkurēt spēja mazinās un ir negatīva, negodīga konkurence. Nedeklarēti darba ņēmēji bieži vien strādā šaubīgos apstākļos un tiek eksploatēti. Šeit pat varētu runāt par tādu kā moderno verdzību. Ja eh, netiek maksātas sociālās nodevas, tad, protams, darba ņēmēji nav neaizsargāti, ne viņi arī var uzkrāt pensiju. Es domāju, ka ir jāuzlabo drošība darba tirgū gribētu uzteikt platformu kā pirmo soli cīņā pret nedeklarētu darbu. Un ir ļoti jauki, ka platformā būs pārstāvēt arī sociālie partneri, jo pateicoties viņiem darba tirgus var uh, tapt labāks. Es lūgtu komisijai uh, neatdusēties uz lauriem un uh, cīnīties pret nabadzību un bezdarbu, lai cilvēkiem nebūtu uh, nu, tāda bezizējas situācija, kad viņi ir gatavi strādāt jebkuru darbu par jebkuru algu, ir jābūt arī pietiekami labai pārobežu likumdošanai, lai darba ņēmējs nedrīkstētu eksploatēt un lai viņi varētu par līdzīgu algu, līdzīgos apstākļos darīt vienu un to pašu darbu visās valstīs. Un jāparūpēs, lai upuri varētu vērsties tiesā. Ulfskogs kundze, Kārverkungs jums uzdos zilās kartiņas jautājumu, vai jūs uz to atbildēsiet? Vai atbildēsiet uz kolēģi jautājumu? Kārvera kungs. Paldies! Paldies, ka uh, atbildēsiet uz manu jautājumu. Jāsaka, ka neviens nav par nedeklarētu darbu, bet kāda ir patiesā situācija sabiedrībā? Jāsaka, ka vienmēr allaž ir bijuši cilvēki, kas uh, ir strādājuši nelegāli, un viņi nekur nepazudīs. Uh, Varbūt mums ir jāpadomā par deregulāciju, par likumdošanas samazināšanu, nu, kas te notiek Eiropas institūcijās, un dosim vairāk gaisa, vairāk skābekļa MVU, jo tas ir galvenais tautsaimniecības dzinējspēks, un nevajag šo pārliecīgo regulējumu, jo tas tieši vairāk cilvēkus iedzen nedeklarētā darba ķertnās. Paldies! Paldies! Atbilde! Man bija ļoti grūti atvasināt jautājumu no jūsu runas, bet es teiktu, ka mazi uzņēmumi var sazināties ar maziem uzņēmumiem, un ja viņi, piemēram, cilvēkus pieņem darbā uz negodīgiem noteikumiem, tad ir citi mazi uzņēmumi, kas cieš no tā. Visiem ir jāievēro vienoti noteikumi, un ja nav noteikumi, ja likumi nav pieņemti, eh, nu tad tie, kas krāpjas, netiek sodīti. Paldies, tagad Hoka kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Bez šaubām mums ir uh, jācīnās pret nedeklarētu darbu. Es domāju, vislabāk būtu izveidot tādu sistēmu, lai uzņēmumi vispār nevēlētos uh, cilvēkus nodarbināt nelegāli. Es domāju, ka šī platforma varētu kalpot eh, kā tāds dzinulis, izstrādājot stratēģiju, izmantojot Eiropas līdzekļus. Atvieglojot nodokļu slogu, uzlabojot situāciju darba tirgū un, protams, arī mm, dodot vairāk iespējas uzņēmumiem. Paldies. Kalvē Šambon kungs vienu minūtu. Muchas gracias. Liels paldies priekšādātāji. Yo soy de los que piensan que hoy es un buen día para. Gribēju teikt paldies arī komisārs kundzei. Es domāju, ka šī diena ir gaiša diena Eiropai un Eiropas darba ņēmējiem, jo beidzot, beidzot mēs šo problēmu paceļam Eiropas līmenī. Tā ir problēma, kas ietekmē mūs visus, un to atrisināt var tikai un vienīgi pakāpeniski ieviešot regulējumu Eiropas līmenī. Jūs pavisam pamatot norādījāt ka šāda veida pelēkās ekonomikas e, parādība kā tāda ir nāk ar ļoti sarežģītām, grūtām sakām, un tas e, beigu beigās kaitē arī demokrātijai, jo tas nozīmē, ka daži cilvēki dzīvo kaut kādā telpā, kas ir ārpus tiesiskama, un tas nav pieļaujams tā visa rezultātā vienīgie ieguvēji ir tie, kas eksploatē darba ņēmējus. Eiropas par pirmo soli šai virzienā, un tas tiešām ir tikai pirmais solis, bet tas ir solis, kas eh, ne, ņem līdzi visu Eiropu. Un es gribu teikt eh, vēl tikai to, ka dalībvalstīm tiešām ir jādara viss, kas to spēkos, lai atjaunotu eh, pašcieņu darba ņēmējus visā kontinentā. Paldies, tālāk Pimenta Lopes kungs. Priekšādātāji pateicos. Labējo spēku politika kopā ar Eiropas Savienības neoliberālo politiku ir no, novedusi pie tā, ka tiesība, darba tiesības ir degradējušās un darba apstākļi ir paslicinājušies neizmērojumā veidā. Portugālē tieši trojka politika, trojkas politikas bija tās, kas noveda pie milzīga bezdarba iestāšanās tieši šādu lēmumu rezultātā sākas arī nedeklarēta darba, kā parādības pieņemšanās apjomos e, tika slēgti, piemēram, arī līgumi uz ļoti sliktiem nosacījumiem, uz ierobežotiem laika periodiem. Cīņa pret nedeklarētu darbu var norisināties tikai katrā valstī suverēnā kārtā, tādiem instrumentiem, kas notošina stabilitāti un suverenitāti, ņemot vērā darba ņēmēju kopējās eh, kolektīvā darba līgums slēgšanas iespējas. Eh, un eh, ar šādiem kopējiem pasākumiem nepanāksim neko. Šoltes kungs tālāk uz vienu minūti. Lielas paldies! Paldies priekšsādātāji! Nedeklarēts darbs, tieši tā kā daudzi jūs teicāt, skar daudzus eh, ekonomikas sektora elementus, nu, piemēram, darba ņēmēja tiesības, viņa tiesības uz pensijas uzkrāšanu, viņa sociālās tiesības. Nu, protams, tāpat laikā šai parādībai arī būtiskas fiskālas sekas eh, zaudējumu valsts budžetā, Eiropas Savienības budžetā. Šī platforma, protams, ir kaut kas tāds, ko varam atbalstīt, bet jāsaka, jādara būtu vēl daudz kas vairāk. Nu, piemēram, īpaši pie fiskālās politikas strādājot, varam darīt vēl daudz ko. Mums ir mēs nedrīkstam piespiest darba devējus pieņemt darbā šādus nedeklarētā kārtā um, darba ņēmējus. Ir jāpanāk to, ka tiek, tas, ka tiek ierožināt visu veidu sociālajie kriteriji, ir vajadzīgs apkopot datus arī, lai mūsu rīcībā būtu pavisam reāla un saprotama informācija par šo ekonomikas sektoru. Šotas kungs jums zilā, kart, zilās kartiņas jautājumu vēl uzdot Jakobčič kungs. Vai esat gatavs uz to atbildēt? Jā, ja? lūdzu. Jakovčič kungs. 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Priekšādātāji, paldies! Šotas kungs, paldies par to, ka piekritāt atbildēt uz manu jautājumu. Mans jautājums ir šāds. Vai jūs piekrītat, ka atšķirības starp dalību valstīm šajā ēnu ekonomikas jomā ir milzīgas, ņemot vairāk, ka dažās valstīs 1,2% nedeklarēta darba un citās valstīs pat līdz 30%. Vai jums šķiet, ka šo milzīgo atšķirību var atrisināt ar regulējumu Eiropas līmenī? Varbūt, ka vajadzētu kādu inspektorātu, Eiropas inspektorātu, kas varētu kontrolēt šo situāciju. Paldies! Liels paldies par šo jautājumu. Saka Šotas kungs, jā, pilnīgi noteikti. Piekrītu jums. Domāju, ka darba ņēmētiesība aizsardzība ir kaut kas tāds, kas ir jārisina. Un Eiropas līmenī, un ja, piemēram, mums ir ombuds, kas nodarbojas ar cilvēktiesībām un tam līdzīgi, tad eh, vēl viens ļoti būtisks cilvēka tiesības, kā elements, ir arī tiesības uz cilvēku pašcieņas pilnu dzīvi un atbilstīgu darbu un domāju, ka to tiešām varētu darīt arī tā, ka tiktu veidots lūk kopējs darba inspektorāts, līdzīgi kā mēs šobrīd strādājam, piemēram, pie Eiropas līmeņa prokuratūras. Nu, kādam vajadzētu pārliecināties par to, ka datu apmaiņa starp dalību valstīm ir noteikti kvalitatīvā līmenī, un šāda veida atšķirības, kur vienā valstī ir 1,3%, vienā 30% tiktu izlīdzināts. Paldies! Nākamais runātājs Begīnas kundze lūdzu. Priekšādētāji, paldies! Godētie kolēģi! Pavisam drīz balsosim par platformu, kas veicinās sadarbību nedeklarētā darba apkarošanā. Domāju, ka tas patiešām ir pozitīvi, ka šādā veidā izvērsīsim sadarbību. Un tomēr tas, protams, būs saistīts arī ar izdevumiem Eiropas Savienības budžetā, un tāpēc mums jāpārliecinās, ka tas nav tā, ka kārtējo reizi tiek veidot kaut kāda neskāda aģentūra, eh, kas nevarēs sasniegt eh, sev noteiktos mērķus. Mēs vēlamies panākt šos mērķus, vēlamies, lai nenotiek darba ņēmēju nedeklarēta pieņemšana darbā, lai viņi saņem sociālo atbalstu un tā tālāk. Un it īpaši aktuāli tas ir arī Itālijā, Itālijas pilsoņiem, īpaši lauksaimniecībā valsts dienvidos. Nobalsojot par platformu, mēs cerams dosim ieguldījumu šādu darbu apkarošanā un cerams varēsim pārliecināties, ka cīņa pret nedekorētu darbu norisinās visā, visas Eiropas līmenī. Paldies tālāk, Melēnas kundze, lūdzu. Priekšādētāji, paldies! Mūsu rietums sabiedrībā, Eiropā, mm, jāsaka, notiek šāda tirgošanās ar cilvēkiem jau sen. Un tas ir e, ļoti aktuāli. E, tirgu ļoti labi redzam, ka globalizācija spēlē savu lomu, īpaši tas notiek tirzniecībā, palielinās ražot spēja, uh, Un jāsaka, tie noteikumi, kas aizstāv individu tiesības, ar vien, spēlē ar vien mazāku lomu. Profesionāla ekspertīze tiek ignorēta, arī um, darba ņēmēju atbalsts valstīs netiek piedāvāts, sociālā aizsardzība samazinās. Nu, tas ir ļoti raksturīgi šai sabiedrībai. Un tā tas ir jau ilgi. kristīgās vērtības netiek um, ievērotas, netiek sadalīts labums visu labā, un tā tas ir jau kopš industrializācijas iestāšanās 19. gadsimta sākumā. Globalizācija šīs kristīgās vērtības, par ko cīnījāmies tik ilgi un dikti, faktiski izmet mēslainē. Redzam, ka notiek krāpšanās Ja vēlamies cīnīties pret nedeklarētu darbu, tas jādara ļoti strauji. Īpaši ņemot vērā, ka digitālā pasaule piedāvā vēl papildus iespējas krāpšanās mm, veicējiem. Eiropa šobrīd cenšas regulēt šo parādību Eiropas līmenī, bet tikai dalībvalsts līmenī to iespējams izdarīt. Ir vajadzīga varbūt startautiska sadarbība, lai uzlabotu darba ņēmēju eh, darba apstākļus, bet nevaram šāda veida, mm, nezinu, instruments veidot, kam nebūs nekāda veida efektivitātes, jo un redzam, ka, tam, ka ļu, tas viss katrā ziņā ir ļoti negatīvi un e, neko šādas Eiropas risinājumu nevar panākt. Īpaši, ja redzam, ka 2000 bērnu pazuduši, bēgļu bērnu pazuduši pēdējā mēnesa laikā. Tālāk Funtuls, e, deputāts Funtuls, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Jā, mums jāpieliek punkts darba ņēmēja eksploatācijai. Tas tiešām ir kauns ka tagad, 2016. gadā, vēl tik daudz nedeklarēta darba pastāv. Nepieciešams, lai darba ņēmēji var izmantot savas sociālās tiesības, saņemt atbilstīgu algu un dzīvot cilvēku cieņas pilnu dzīvi. Un tas attiecas arī uz viņu tiesībām iet pensijā, uzkrāt pensijas līdzekļus. Eiropas Savienība tāpat laikā ar aizbildinoties ar konkurences apstākļiem turpina samazināt sociālo labklājību, piemēram, lūk, veido kaut kādas speciālās ekonomikas zonas. Mēs ļoti labi redzam, kas notiek Grieķijā. Krīze ir briesmīga, tur faktiski tiek apdraudētas tiesības uz dzīvību. Bet jādomā taču ir arī par nākotni. Šobrīd izveidotā politika eh, noplicina mūsu ekonomiku un jāsaka, tas pie laba gala nevedīs. Ir jāaizsargā darba ņēmēji. Nedrīkstam uh, Nedrīkstam turklāt pieļaut arī to, ka tiek eksploatēti šie jaunie, šis jaunais darba spēks, jeb migranti, kas ierodas Eiropā. Junkars teica, lūk, mums ir vajadzīgi visi šie dēļ, mums viņi ir jāuzņem, bet atcerieties, ka tā tas nevar notikt, tas uh, nevar nes nekāds rezultāts. Paldies, zilās skatīts jautājums no Grapīnī, un jūs piekritat uz to atbildēt, ja? Lūdzu. Lielas paldies priekšādētāji. Jūs teicāt, ka nevēlaties aizsargāt šos lielos uzņēmumus. Vai jūs piekrītat, ka tikai ar sadarbības palīdzību uh, starp dalību valstīm, tikai šādas sadarbības rezultātā var cīnīties pret nedeklarētu darbu? Jo citādi mēs aizstāvam darbaņēmē tiesības pārkāpšanu. Paldies, godētā kundze. Es domāju, ka jūs man nesapratāt. Tas nav, nebūtu nav tas, ko es teicu, nē. Es teicu, ka mums ir nepieciešams aizsargāt visus darba ņēmējus, visiem ir jābūt vienādām tiesībām. Vienalga, vai viņi strādā mazā uzņēmumā vai lielā uzņēmumā, bet, diemžēl, pašais īstenotā politika aizsargā multinacionālos uzņēmumus un nevis eh, darba ņēmēja tiesības. Jā. Lielas paldies, saka priekšsādētē, nākamais runātājs Lavrie kungs. Pusotra minūte. Priekšsēdētāji komisārs kundze, gudētā taisienas kundze, gudētie kolēģi. E, kādā Eiropas komisijas veiktajā pētījumā tiek teikts, ka no 14 līdz 20 procentiem no dalībvalstu IKP ir pelēkās ekonomikas darbības rezultāts. Šie skaitļi tiešām apdraud mūs, tas kaitē sociālajai ekonomikai. Un ar šiem skaitļiem, protams, slēpjas vēl drūmāka situācija darba ņēmēja eksploatācija, negodīga konkurence, nu, un, protams, arī liels zaudējumi valstu sistēmai, sociālās drošības sistēmām šāda veida nedeklarēts darbs pilnīgi noteikti rada netaisnīgumu eh, ļoti un nodara pāri daudziem iedzīvotājiem, kas, piemēram, ievēro attiecīgos tiesību aktus. Eh, šāda veida darbības rezultātā var nonākt arī pie bankrota vesela reģioni. Un ir šausmīgi, ka Eiropas Savienībā nav vēl tādu papildus tiesību akti, kas ļautu dalību valstīm sadarboties, piemēram, eh, aizstāvot tiesību normas. Es gan jāsaka, nesaprotu eh, to nekonsekvenci, ko izrāda ekstrēma labējie spēki šobrīd pretējoties šai platformai, jo viņi parasti mm, ir pavisam citā, ar, ar citu viedokli. Turklāt nedrīkstam aizmirst, ka cīņa pret nedeklarētu darbu, protams, ir jāveic arī tādā obligātā kārtā nosakot, piemēram, sodus ir jābūt turklāt arī kaut kāda veida motivācijai tam, ka šāda veida darbs tiek uzrādīts, tātad tas ir jāatbalsta. Eirobarometra aptauja liecina, ka nedeklarēts darbs tiek uzskatīts par priekšrocību abām pusēm. Tātad te ir kaut jā, jānodarbinas ar veico, veicināšanas pasākumiem, ir jāuzliek so, sodi, un tāpat laikā var būt mazāki nodokļi darba devējiem un darba ņēmējiem, lai varētu radīt papildus darba vietas. Paldies! Nākamais runātājs Jungērijus kundze. Pusotra minūte. Dank u, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, ja cilvēkam ir jāizvēlas starp uh, bezdarbību, fleksiblu darbu un nelegālu darbu, nu, viņi galvenokārt izvēlas uh, darbu vienalga kādu. Un, protams, tas negodīgiem cilvēkiem nāk par labu, un daudzi to izmanto uh, savā labā. Es gribēju pateikties kolēģim Pirīnski par uh, labi sagatavotu ziņojumu, par to, ka viņi piedāvā šo uh, platformu īstenot un tas ir solis pareizajā virzienā, lai cīnītos pret darba ņēmēju ļaunprātīgu izmantošanu, pret sociālās drošības, nelabvēlīgu ietekmēšanu, un tas palīdzētu uzlabot arī eh, spēles noteikums uzņēmumiem. Es ceru, ka eh, platforma uzlabos koordināciju starp dalību valstīm. Nu, tas ir, eh, tas ir uzslavas vērts un uh, uzslavas vērta ir arī sociālo partneru iesaista platformā. Tādā veidā labāk varēs atpazīt problēmas konkrētās jomās uh, dalību valstīs. Um, atsevišķi, un tieši tādēļ visām dalībvalstīm ir uh, jāņem vērā šī pieeja. Piemēram, Bēļģijā šāda pieeja jau ir novedusi pie tā, ka valsts sekretārs Stomelains ir piešķīris ļoti daudz līdzekļu sociālajām kasēm. Es domāju, ka platforma ir viena muzīkas daļa, bet es jautāšu komisārs kundzei, kur tad paliek? darba tirgus integrācijas pakotne, jo līdztekus šai platformai un īstenošanas direktīvai ir nepieciešami priekšlikumi, lai aizlapītu caurums likumdošanā. Paldies! Paldies, Trebēzijus kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirinska kunga ziņojums par platformas izveidi, lai uzlabotu sadarbību nedeklarēta darba novēršanā un atturāšanā no tā ir Eh, rezultāts eh, ļoti sarežģītām sarunām, un EKR grupas pozīcija bija arī eh, pietiekam labi ievērota. Mēs uzskatām, ka dalība valstis savu darbu veids ļoti, ļoti atšķirīgi, bet visu nevar atrisināt Eiropas ceļā. Ir valstis, kas šo problēmu risina pietiekam labi un būtu muļķīgi tās apkraut vēl ar papildus likumiem un regulām. Ir, es domāju, ka dalību valstīm nevajadzētu nevajadzētu uh, būt obligātai dalībai šajā platformā, bet Neviens tā tad netiek spiests pārņemt šīs politikas, vadlīnijas, te galvenokārt ir uh, tā tad tāds informācijas apmaiņas mērķis, un Eiropas Savienība šeit būs tāds kā vidutājs, ņemot vērā tur turpmāko centralizāciju daudzās jomās. Es saku, ka šeit mēs vērojam tādu saprāta dzirksti. Es balsošu par ziņojumu un būtu ļoti jauki šāds saprāta dzirksts uzplaiksnīt biežāk. Paldies. Tagad Mariņo Pinto kungs minūte. E, prevenção e dissuasão do trabalho. Paldies. Nedeklarētā darba novēršana un kavēšana, tas ir um, uzdevums, kas mums ir jāveic visiem kopā Eiropas Savienības līmenī, arī katrai dalībvalstī strādājot atsevišķi. Nedeklarēts darbs būtiski ietekmē Eiropas ekonomiku, tas grauja finanšu līdzsvaru, mūsu sociālās apdrošināšanas sistēmas, rada arī negodīgu konkurenci, kas uh, deformē tirgus likumus. Uh, un noved pie mm, strādnieku sociālās aizsardzības mazināšanās. Nemaz nerunājot par to, ka visi šie negatīvi elementi ir arī ar pārobežu ietekmi. Lielākā daļa mm, cilvēku, kas strādā nedeklarētu darbu, ir neaizsargāti. Tās ir īpaši neaizsargātās grupas, jo īpaši sievietes bērni vai arī migranti. Un viena no tendencēm, ko mēs redzam nesen, ir arī mācekļu izmantošana, tā, tā piedāvā pieņemt darba apmācītu darbinieku. Dažkārt uzņēmumi, ka nevar atrast kvalificētu personālu, tad izmanto jauniešus e, noteiktiem uzņēmumiem un maksā daudz mazāk nekā vidē pieņemtā likme. Paldies tālāk, Leierika kungs. Vienu minūti neveiklatā darba attīstība norāda to, ka mūsu sabiedrība nefunkcionē labi un arī ir globālā krīze. Taupība, eh, kas ir izraisījusi mm, visu šo palielināšanos, tā liek cilvēks pie strādāt melno darbu un tas nav godīgi, tas nedod sociālās garantijas, apdraud mm, drošību un šeit mm, vietējās pašvaldības nevar to nokārtot, viss sociālās tiesības tiek tiek mm, neievērotas. Šeit ir jādomā arī par valsts ienākumiem, kas tiek zaudēti, un um, nosūtīto darbinieku direktīva šajā nozarē ir pieņemta. Mm, es eh, gribētu piebilst, eh, ka šīs te jaunais mm, nu, nedeklarētais darbs, tā jaunās darba, nedeklarēta darba formas, eh, tas vēl vairāk pasliktina mm, darbinieku stāvokli. Mums ir jāstrādā pašos pamatos, jāķeras Eh, pie šīs direktīvas eh, par darbnieku nosūtīšanu pārskatīšanas, ir jāpārskata arī pārobežu likumdošana, inspektoru darbs eh, un jāņem vērā jauno ekonomiku, ir jārada apstākļi drošam darbam, sociālo aizsardzību, jānodrošina pilnīgi visiem. Lope Fontaņi. Lope Fontaņi kundze. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze, lai nodrošinātu ekonomikas atvesaļošanos, lai tas skartu visu sabiedrības slāņus, mums ir jāturpina radīt darba vietas, un darbvietām ir jābūt ar labu kvalitāti. Šeit mm, pirmais solis šajā virzienā ir cīņa pret nedeklarēto darbu. Ņemot vērā visu šo negatīvo ietekmi, kas izriet no šī darba sabiedrībai kopumā, uh, jāaizsargā strādnieki, darba, kuru darba nosacījumi nav likumīgi, nav arī tiesības uz pensiju, tas negatīvi ietekmē arī sociālās nodrošināšanas un aizsardzības sistēmas, ir arī negodīga konkurence uzņēmumi nevar konkurēt, kā arī tiek um, stimulēta ēnu ekonomika. Spānija ir ļoti augsts bezdarbs, un varētu būt apmēram 4 miljoni strādnieku vai 18% no aktīvo nodarbināto, kas strādā nelikumīgu darbu. 1,3 miljoni tiešā veidā cieš no nelikumīgas nodarbinātības formām. Mums ir jācīnās pret šo biedu, un tas ir ļoti svarīgi dalībvalstīm. valstīm ir jāpārvērš nelikumīgais par likumīgo darbu. Mums ir jāatbalsta šie dalībvalstu centieni, jānodrošina sociālā likumdošana, arī koplīgums lēkšana, kontrole. Kopīgiem spēkiem mēs apkarosim šo nelikumīgu. Paldies tālāk, Blinkavičūtas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referenta kungam par ārkārtīgi profesionālu darbu, par ļoti profesionālu sarunu veišanas um, metodi. E, mani neuztrauc e, tik lielā mērā šis nedeklarētais darbs visā apjomā, bet drīzāk gan sabiedrības iecietība pret šādām darba formām. Es gribētu, lai dalībvalsts vairāk darbotos tieši izglītības jomā un prevencijas jomā, lai nedeklarēts vai nelegāls darbs nekļūst par sabiedrības normu. Mums ir jāizglīto sabiedrība par to, pie kādām sakām novedīs šāds nedeklarēts darbs, jo cilvēkiem nebūs sociālās garantijas valstīs ir zemāks algas, arī pensijas nav nodrošināts, un galu galā dalībvalsts arī neiegūst ienākumu tādā veidā, tas negatīvi ietekmē valstu sociālās nodrošināšanas sistēmas. Arī visu valstu tautsēmniecība mazina savu efektivitātu un nav konkurētspējas. spējas nedeklarēts darbs, jo īpaši skar tādas nozars, kur strādā sievietes, piemēram, aprūpes e, sektors, arī bērnu aprūpe, bērnu uzraudzītājs aukles e, mājasēmnieces, tas ir nedeklarētais sektors, kas ir jo īpaši attīstīts, un tur sociālās garantijas neeksistē gan rīzitī nemaz. Tāpēc es ļoti ceru, ka šī Eiropas platforma cīņai pret nedeklarēto darbu būs efektīva un arī stiprinās sadarbības ar dalībvalstīm. Komisārs Kundze, jūs teicāt, ka jūs darīsiet visu, ko varēsiet, lai šī platforma darbotos efektīvi jau pirms vasaras. Paldies! Tālāk Krasnodebska kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas platforma varētu dot uh, savu ieguldījumu nedeklarētā darba fenomena samazināšanā, tomēr veiksmīgs šis rezultāts būs tikai tādā gadījumā, ja būs veiksmīga informācijas apmaiņa. Un, lai tas nebūtu tāds instruments, kas ir uzspiests, jo te nevar būt runa par izmējumu, kas dar pilnīgi visiem. Mums ir arī jāskatās šis jautājums līdztekus nodokļu nastai, dažkārt nodokļi pārāk lieli, arī iemaksas sociālās ir pārāk liels. Un ir jāapzina šīs nedeklarētās darba vietas, cilvēki grib iegūt augstāku atalgojumu, tas viss ir jāanalizē. Vēl viena problēma ir arī e, šīs neelastīgā darba likumdošana arī pensiju sistēmas dažkārt tiek izmantotas, lai eh, sakārtotu budžeta problēmas. Un arī jautājums par to, cik lielā mērā šis nedeklarētais darbs tiek pieņemts kā, kā norma gan strādnieku, gan darbdevēju pusē. Eh, paldies tālāk eh, Husmēnovs kundze. Paldies priekšsēdētāji sadarbības stiprināšana Eiropas Savienības līmenī, lai novērstu un kavētu nedeklarētā darba formas un to parādīšanos. Un tas ir ļoti vitāli svarīgs uzdevums Eiropas ekonomikai un ne tikai arī pilsoņiem tas ir ļoti svarīgi. Um, ēnu nodarbinātība un darbs um, ļoti nopietni negatīvi ietekmē sociālās iemaksas. Arī pensiju sistēmas um, cilvēkiem netiek nodrošināti arī pabalstu un atvaļinājumi, piemēram, atvaļinājums regulārais un arī bērnu kopšanas. Atvainojums ir jāstrādā papildu stundas, cilvēki ir izmisumā, ir spiesti iesaistīties nedeklarētā darba formās, un arī mm, augsta nodarbinātība arī veicina šī nelikumīgā darba rašanos. Mums vajadzētu cīnīties pret nedeklarēto darbu, un jāstiprina sadarbība starp dalībvalstīm un starp kompetentajām iestādēm, gan centrālā, gan zemākā līmenī. Tālāk, Kozlovska Rajeviča kundze, pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētājiem! komisārs kundze, dāmas un kungi, nedeklarēts darbs izmaksā mm, sabiedrībai ļoti dārgi. Un mm, cilvēki zaudē savas tiesības, tāpēc šāda platforma ir absolūti nepieciešama. Un mm, būtu ļoti slikti, ja šī platforma akcentētu tikai inspekcijas pusi. Uh, E, jo ļoti daudz cilvēki pieņem šādu darbu, tāpēc, ka ir pilnīgi izmisuši, jo nav kur strādāt, kā arī nodokļi ļoti augsti. Tāpēc es uzskatu, ka cīņa pret nedeklarēto darbu būtu jāveic atskatāmā veidā, lai būtu darba devējiem mazāk sloks sakarā ar nodarbinātību, un ir arī jāveido struktūrēts tīkls dažādu darbu formu radīšanai ir nepieciešams labāk regulēt arī darbu, kas tiek paveikts mājās, jo īpaši tas attiec uz sievietēm, to grūti kontrolēt. Ir ļoti lieliski arī risinājumi iespējami. Piemēram, mums ir tāda īpaša voucheru sistēma, tas darbojas arī Francijā un Beļģijā, tas palīdz to, re, šo darbu regulēt. Uh, Um, darba um, tirgus attīstās ļoti dinamiski, izmaiņām ir jāseko, rodas jaunas pensijas sistēmas, uh, un tāpēc ir nepieciešams attiecīgi izstrādāt likumdošanu un ir jāveicina arī veicināšanas formas, nevis jākontrolē tikai. Tālāk, Benifeikungs. Paldies priekšsēdētāji šobrīd mūsu priekšā ir svarīgs pārbaudījums. Mēs gribam veidot tādu jaunu struktūru ar ļoti svarīgu mērķi apkarot nelikumīgu nodarbinātību, ēnu ekonomiku. Ehm, šo problēmu mēs nesasam tikai ar publisko finansējumu un ietekmi uz to, bet arī ar konkurenci, kā arī ir riski gan darbiniekiem, gan darba devējiem. Uh, veselība, darba drošība, e, tiek apdraudēta strādnieki, strādā bīstamos sektoros, e, dažādās rūpniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecībā. E, nelikumīgs darbs rada arī sociāls problēmas, negatīvi ietekmē dzimumu jautājumu, kā arī migrācijas, migrantu jautājumu, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt labus risinājumus kur būtu iesaistīts dalība valstis, pilsoniskā sabiedrība un komisija, un būtu jāpiesaista arī darba devējus, jācenšās šo problēmu atrisināt Eiropas līmenī. Es domāju, ka ilgtermiņa mērķim būtu jābūt eh, regulē, tātad, re, regulēt šo te ēnu ekonomiku, lai tā neizpaustos negatīvi, un es labprāt sadarbošos tālāk ar Pirinska kungu. Komisārs kundze. Mums ir jānodrošina šīs platformas īstenošana pēc iespējas drīzāk. Paldies! Tālāk Stevens kundze, viena minūte. Danku, voorzitter, Paldies, priekšstādātais kundze, kolēģi! Es domāju, ka patiešām ir tāpis labs ziņojums un vēlējos to uzslavēt. Jāsaka, ka nedeklarēts darbs ir milzīga sabiedrības problēma, kas nodara kaitējumu tautsēmniecībai, un tas nozīmē arī negodīgu konkurenci. Līdz ar to dalību valstīm vajadzētu sadarboties, lai efektīvi cīnītos pret šo parādību. Es domāju, tādēļ ir ļoti laba doma izveidot tādu Eiropas platformu, lai mērtiecīgi un ātri varētu garantēt informācijas un datu apmaiņu. Ir tikai loģiski, ka Eiropas Savienība šeit vēlas spēlēt savu lomu. Es gribētu, lai e, ziņotājs e, ņemtu vērā arī subsidaritātes principu un lai e, Savienība neietu tālāk par savu atbalstošo lomu. Katrai dalību valstī ir jāizstrādā tāds ļoti piemērots tieši dalību valsts vajadzībām piemērots plāns, un es varu pilnībā šo ziņojumu atbalstīt. Paldies! Paldies! ba Bilbao Barandītas kundze tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nedeklarēts darbs, protams, ir ļoti nejauks fenomens. Ir cilvēki, kam nav nekādu tiesību, kam ir jāstrādā tādos ļoti šaubīgos apstākļos, Mums ir jācīnās arī pret eh, kaitējumu, kas tiek nodarīts eh, neapšaubām arī valsts kasei. Ir tāda pelēkā ēna ekonomika, kas var attīstoties tikai krāpjoties. Mums ir jāizstrādā tāda reģionālā stratēģija, lai cīnītos pret šo fenomenu. Mums ir jāgarantē īpaši likumi, lai varētu cīnīties pret pastāvošo nevienlīdzību. Es gribētu uzsvērt eh, tādus pasākumus, eh, kas nodara kaitējumu uzņēmējdarbībai un eh, tādā veidā um, Jāpadomā arī par stimuliem, eh, lai uzņēmumi vēlētos deklarēt visus pie viņiem strādošo Ribeiro kundzu. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, ka eh, šīs fenomens nodara gan sociāli, gan ekonomiski kautējumu sabiedrībai. Mūsu pilsoņiem tiek atņemtas tiesības un, protams, tas arī rada caurumus budžetā, samazina nodokļu ienākumus un nelabvēlīgi ietekmē sociālās tiesības. Komisija piedāvā izveidot plātu platformu, lai varētu cīnīties pret šo uh, fenomenu. Protams, ir ļoti labi, ka šajā darbā tiks iesaistīti arī sociālie partneri, un es domāju, ka parauga prakses apmaiņas starp dalībvalstīm ir laba doma, lai varētu arī uh, sodīt tos, kas uh, cilvēkus nodarbina nedeklarēti. Ir uh, jāvēršas pret darba ņēmēļa un prātīgu izmantošanu un patvaļu ir ļoti daudz darbu, kas ir nelegāli tādēļ, ka cilvēki vienkārši netiek ne reģistrēti. Ir jāizvairās no nedeklarēta darba, ir jāpadomā arī par īpašiem dzinuļiem uzņēmumiem, lai viņi saprastu, ka īstenībā ir izdevīgāk deklarēt šo darbu, nekā to nedarīt. Es gribētu arī komisārei pateikt, ka ir jārisina uh, Uh, ienākumu nodokļu jautājums, lai ģimenes var izdzīvot par nopelnīto. Dalību valstīm būs arī attiecīgi jāpielāgo nodokļu uh, likmes un uh, ir jāparūpējas, lai neviens negribētu izvairīties no nodokļu maksāšanas, lai viss notiktu saskaņā ar likumu. Paldies! Tagad uh, Regnešs kundze uz pusotru minūtu paldies. Godātā komisārs kundze, man ir īpaši aktuāli cīnīties pret pastkastīšu uzņēmumiem, lai arī šis darbs būtu. Uh, platformas ietvaros. Jāsaka, ka šie uzņēmumi ne tikai ļaunprātīgi izmanto sociālās sistēmas, bet arī darba ņēmēji un darba devēji ir sliktākās pozīcijās, ja, piemēram, notiek kāda strīdus šķiršana. Nelegāls, nedeklarēts darbs ir kaut kas skandalos. Mēs runājam ne tikai par nedeklarētu darbu, bet arī par uh, jaunajām pašnodarbinātības formām, jo ir tādi pašnodarbinātie cilvēki, kas īstenībā nu, nav tie, kas, par ko viņi uzdodas. Viņi vienkārši deklarē uh, sevi par pašnodarbināto, lai uzspļautu sociālajām normām un standartiem. Nu, tas ir jau pirmais solis ceļā uz nelegālu darbu. Es gribētu teikt, ka uh, šī platforma ir ļoti labs uh, priekšlikums, bet vajadzētu padomāt arī par tādu uzticības gaisotnes radīšanu, lai varētu arī labāk apzināt, kas dalību valstīs ir nogājis greizi. Es patiešām ar nepacietību gaidu pirmos ziņojumus no dalību valstīm, kā tiks ieviestas vadlīnijas un arī kontrols struktūras dalību valstīs. Uh, Un galu galā, tad, kad šis garais ceļš uh, tuvosies nobeigumam, es vēlētos, lai tiktu izveidota tāda kā Eiropas darba inspekcija. Paldies! Tūmas kundze tagad. Nav zālē. Rolēna kungs. One minute and a half. Nelikumīga nodarbinātība ir ļoti būtisks jautājums. Tas ir nopietns, tāpēc, ka e, šis darbs pārstāv ļoti lielu procentu ēnu ekonomikas, un šāda cīņa e, ir saistīta ar dalībās uzdevumu attīstīt sinerģiju Eiropas līmenī un tāpēc ar entuziasmu es balsošu par šādas platformas izveidošu. Negatīvā ietekme no nedeklarētā darba ļoti daudzveidīga. Tā ietekmē valsts budžetu, arī sociālās sistēmas, uzņēmumus, jo tas rada negodīgu konkurenci attiecībā uz darba ņēmējiem, kas zaudē tiesības uz pensiju, bezdarbs. Uh, piekļuvi veselības aprūpē aizsardzību pret nelēmas gadījumiem darbā. Runājot par šiem nelēmas gadījumiem darbā, tā ir katastrofa attiecībā pret darba ņēmēju, bet tas var nozīmēt arī uzņēmumam katastrofu, jo īpaši, ja tas ir mazais uzņēmums, es uzsveru arī sociālā partneru svarīgo lomu šajā platformā. Un ir arī nepieciešams risināt um, šos jautājumus pret sociālo dempingu. Šī platforma pirmais solis turpinās arī sociālie pārbaudas dienesti dalībvalstīm un ļoti svarīgi ir mainīties arī informācija. Es um, ļoti gribu, lai Eiropa kļūst par platformu sociāla dempinga apkarošanai, lai tiktu radīts sociālais taisnīgums. Paldies! Lopes kungs, pusotra minūte. Presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs patiešām esam gandarīti, ka tiek uh, izstrādāts šāda platforma, šādi projekti. Dalība valstis uh, tādā veidā varēs apmainīties ar paraugu praksi un cīnīties pret vienu no nejaukākajiem un satraucošākajiem sociālajiem fenomeniem. Mēs esam pieredzējuši, ka, piemēram, Spānijā 20% ir nedeklarēts darbs un citās valstīs 10 līdz 13%. Un šādām fenomenam ir ļoti daudz upuri, ir cilvēkam nav nekādas sociālas drošības, pilnīgi nekādu tiesību, un tas nelabvēlīgi ietekmē uh, darba tirgus struktūru kā tādu. Gribētu teikt, ka platformā ir vairākas uzslavējamas detaļas, tātad te ir minēta, uh, minēta sarunas par darba koplīgumiem, uh, arī sociālie partneri ir minēti. Es domāju, ka sociālajie partneri noteikti spēlēs ļoti pārliecinošu lomu šajā projektā. Tas ir solis, bet tikai viens solis. Ir jādara daudz, daudz vairāk, ir jābūt tālajošākiem pasākumiem runājot par šo programmu. Ja mēs patiešām vēlamies uh, pret šo sērgu savā ekonomikā un sabiedrībā cīnīties pietiekami efektīvi. Paldies tagad Sandēra kundze, pusotra minūte. Priekšādā paldies komisārs kundze. Šobrīd ēnu ekonomika um, maksā Eiropai ļoti daudz, vairāk kā 200 tūkstoši eiro burtiski ik, ik brīdi. Un tāpēc mums ir jācīnās pret šāda veida pasākumu, jācīnās pret negodīgu konkurenci starp uzņēmumiem, kur rada šāds nedeklarēts darbs. Un ta, to starp jāstāv MVU, kas, protams, pārstāv uh, 89% no uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā kopumā platformu, ko izveidosim šodien, būs pirmais solis cīņā pret nedeklarētu darbu. Jo šādā veidā mēs beidzot pie sarunu galda nosēdināsim visas dalību valstis. Ir vajadzīgs ļoti pamatīgs dialogs starp dažādu veidu varas iestādēm un aģentūrām. Uh, un jā, jāapmainās ar pieredzi ka, par to, kā cīnīties pret nedeklarētu darbu un šiem paskastīšu, šiem paskastīšu uzņēmumiem. Pā, jā, turklāt jāspēj arī definēt atbildību, ir jā, jāuzlabo juridisko datu plūsmas. Tāpat laikā šī platforma nedrīkst eh, kļūt tikai par kārtējiem tukšiem vārdiem. Nē, tai ir jābūt operatīvai, darboties spējīgai. Tai patiešām ir jāspēcina kontrolas, inspekcijas un sankcijas šai jomā. Nu, un cerams, eh, reiz šī platforma spēs arī pievērsties um, plašāka veida kompetencēm, piemēram, nosūtītiem darbiniekiem. Bet, protams, ar platformas palīdzību vien mēs nevarēsim izdarīt pilnīgi visu. Ir jāuzlabo politika cīņā pret nedeklarēto darbu, ir jāuzlabo nodokļu sistēmu šai jomā. Turklāt jāpstē, jāspēcina partnerības tā, lai palīdzētu uh, darba ņēmējiem tikt ārā no šīs netaisnīgās situācijas. Paldies. Nākamais runātājs Saimons. Deputāts Saimons. Thank you, Madam President. Paldies, priekšstādātājs kundze. Pirmām kārtām vēlētos atzīmēt, ka ir nu, tā nedaudz dīvaini šodien debates notiek pēc pēc tam, kad eh, Pirīnska kungs jau ir sagatavojis ziņojumu un trilogs ir noslēdzies ar lieliem panākumiem, nu mēs visu esam atrisinājuši. Kādēļ tad vēl vajadzīgs debatas? Otrām kārtām gribētu roģēt uz uh, UKIP kolēģu teikt, un nu, parasti jau viņi debatēs vispār nepiedalās. Nē, nē, es nerunāju par tiem, kas uh, uh uzstājās, bet, nu, tie, kas šeit uzstājās, viņi pat debatēs nekādu artavu nesniedza. Viņi atkal te teātru uzspēlēja kā parasti, un viņi teica, ka tas ir pret konkurenci un tā tālāk, ka šie pasākumi ir neefektīvi. Viņi mums te gribēja nolasīt lekciju par tautsaimniecību, par ekonomiku, bet viņi neko nesaprot ne no ekonomikas, ne no konkurēt spējas. Un es gribētu teikt, ka darba tirgu ir nepieciešams regulējums, lai būtu godīgi spēles noteikumi. Ir cilvēki, kas cieš no likumdošanas trūkuma, un tieši MVU no tā cieš visvairāk. Un viņu konkurē nevis ar lieliem uh, startautiskiem uzņēmumiem, bet ar tiem, kas nemaksā ne sociālās nodevas, ne nodekļus. Un viņi iegūst negodīgas priekšrocības. Un, ja jūs to nesat sapratuši, jūs nesat sapratuši pilnīgi neko. Paldies. Šulce. Šulcis kungs, pusotra minūte. Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Pirīnski kungs, mēs esam dzirdējuši daudz piemērus, kādēļ ir tik svarīgi vērsties pret nedeklarētu darbu un, protams, jāņem vērā mūsu darba ņēmēju uh, intereses, tāpat kā arī lielie parādi dalību valstīs. Nu, kāda ir šī statistika dalību valstīs? Tā ir šausminoši 24,6% no IKP Grieķijā 21,6% Itālijā un arī Vācijā ir vēl daudz darāmā. Tur šis skaitlis sastāv 13%, bet ir arī iepriecinoši rādītāji Eiropā, piemēram, mazāk kā 10% eh, Austrijā tādas uh, saistošas platformas izveide būtu patiešām ļoti labs piemērs, un mēs runāsim par paraugu prakses apmaiņu, un, protams, vajadzētu arī uh, parūpēties, uh, lai izskaustu nelegālu darbu pirmām kārtām dalību valstīs un tāda uh, nepārtraukta informācijas apmaiņa uh, starp dalību valstīm šeit būtu ļoti no svara jārūpējas arī par uh, labāku, efektīvāku vēršanos uh, pret šo nelegālo darbu. Un es uzskatu, ka arī tādas metodes uh, ar kurām visefektīvāk cīnīties pret nelegālo darbu, būtu patiešām uh, ļoti veiksmīgs piemērs, un es uh, turpināšu arī atbalstīt uh, Pirinska kunga priekšlikumu turpmāk. Paldies! Tagad Šogāra kungs pusotra minūte. Thank you. Paldies, neskatoties uh, uz uh, tādu ļoti uh, sīvu budžeta konkurenci, jāsaka, ka nedeklarēts darbs joprojām Eiropas līmenī nav bijis pietiekami labi izgaismots. Jāsaka, ka nav pietiekami labu paskaidrojumu, kāda ir šī fenomena dinamika. Uh, pretēji tam, ko vairums domā, jāsaka, ka nedeklarēts darbs automātiski nepieaug tieši uh, krīzes un taupības laikos, un uh, es gribētu teikt, ka ņemot vērā piedāvāto statistiku, ir dalībvalsts, kas ir efektīvāks par pārējām cīnoties ar šo problēmu. Nu, ja mēs salīdzinām situāciju ar Austriju, tad manā valstī nu, rādītāji ir gandrīz piecas reizes augstāki. Ja mēs vēlamies cīnīties pret šo nejauko praksi un regulēt arī godīgu ekonomiku, mums ir jādomā par tādu ilgspējīgāku valsts finansējumu un jācīnās pret miljoniem cilvēku eksploatāciju, kas strādā par uh, nabadzības algu, uh, viņu veselība nav aizsargāta tāpat, kā viņu sociālās nodevas netiek maksātas. Mums ir jāatjauno ticība arī vienotajam tirgum. Paldies! Thank you. Mister... Paldies. Fande Kandelārs kungs tagad lūdzu. Pusotra minūte. Komisārs kundze, kolēģi, jāsaka, ka negodīga konkurence, protams, nelabvēlīgi ietekmē pilsoņu uzticību Eiropas projektam. Es domāju, ka šī platforma ir ļoti svarīgs solis, lai cīnītos pret tādu šķietamu pašnodarbinātību, uh, krāpšanos un nedeklarētu darbu. Protams, mums ir jāsaka, ka tas ir tikai viens maziņš uh, akmens uh, šajā kopīgajā struktūrā. Un, protams, visiem ir jāuzņem sava atbildība darba ņēmējiem ir jābūt aizsargātiem un jāsaka, ka negodīga praksa bieži vien ir redzama. Tad, ja mēs runājam par tādām īpaši vārīgām sabiedrības grupām, kā neizglītotām sievietēm vai migrantiem, ir jāuzņems arī dalību valstīm sava atbildības daļa cīnoties pret uh, dokumentu viltošanu un krāpšanos. Jāsaka, ka e, sadarbība šeit ir panākumu ķīla. Es lūgtu patiešām e, beigt arī visu laiku pretnostatīt austrumu un e, rietumu valstis, jo mums ir jādara visiem daudz vairāk. Mums ir jādomā arī par labāku inspekcijas dienestu sadarbību dalību valstīs un datiem ir jātiek beidzot digitalizētiem, kā tas notiek pateicoties vienotā tirgus informācijas sistēmai, jeb EE ECCI. Es domāju, ka šī platforma ir uh, solis pareizajā virzienā, bet mums jāiet vēl tālāk, un tādēļ ar nepacietību gaidu darba mobilitātes paketi no mūsu komisārs Taisens. Paldies! Thank you. Lielas paldies! Tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais runātājs - Hepman kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Dāmas un kungi, Nedeklarēts darbs un fiktīvas, fiktīva nodarbinātība ir parādība, kas skar visas dalību valstis. Un lai arī parasti kompetence šai jomā, tīpaši preventīvi, ir dalībvalstu ziņā, es domāju, ka Eiropas Savienības mēroga rīcība būtu tikpat vēlam un daudz efektīvāka. Nedeklarētais darbs ietekmē valstu budžetus un ne tikai. Turklāt jāatcerās, ka pirmām kārtām tā ir sociāla rakstura negācija, kas ļoti ne, neveiksmīgi ietekmē ģimenes un individu dzīves visā Eiropas Savienībā. Šī parādība turklāt ir tāda, ka to nav iespējams risināt bez partneru sadarbības visos aspektos Ir jāpiešķir šai platformai zinām kompetenci, protams, eh, zināms pilnvars, protams, ņemot vērā subsidaritātes principu. Turklāt jāsars, ka sociālajie partneri ir gatavi ar mums sadarboties. Es patiešām ceru, ka platforma kļūs par reālu sadarbības vietu starp visiem partneriem un izstrādās efektīvas nedeklarēta darba apkrošanas eh, stratēģijas. Paldies tālāk, Grapīnī kundze. Paldies priekšādātāji, komisārs kundze. Es augstu vērtēju šo ziņojumu un ļoti labi saprotu, ka šī platforma ir vajadzīga. Domāju, ka tā tomēr nāk jau ar novēlošanos, bet nu labi vēl, ka šobrīd esam tai ķērušies klāt. Esmu ēnu referenti IMCO komitejā, kas strādāja pie šī ziņojuma, un tāpēc negrasos vēl vienreiz stāstīt jums par to, cik ļoti katastrofāls sekas var būt šāda nedeklarēta darba parādības e, pieaugumam uz Eiropas ekonomiku un iedzīvotājiem. Tas, protams, ietekmē arī valstu budžetus. Es turklāt domāju, ka ārkārtīgi svarīgi ir sekot līdzi šī izveidotā instrumenta efektivitātei. Tāpēc iesniedz grozījumu, ka, ar kura, kurš nosaka, ka jūs pie mums ierastos un informētu par platformas darbību nevis reizi četros gados, bet reizi gadā. Jo domāju, ka uzmanīgi jāsako līdzi platformas darbības efektivitātei un tiešām, atšķirībā no citiem maniem uh, labējo spēku kolēģiem, uzskatu, ka sadarbība ir ārkārtīgi svarīga šai jomā. Svarīgi arī konsultēties ar sociālajiem partneriem un tikpat svarīgi ir ir arī īstenot informācijas kampaņas gan darba devēju, gan darba ņēmēju vidū, tā lai viņi šai parādībai vairs nepiekrīt. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Šoidrovs kundzei vārds. Priekšādātāji, paldies. Godātā priekšādātāja, godātāji kolēģi. Vienotais tirgus prasa zināmus obligātos minimālos standartus, kas atbilstu Eiropas principiem, tādiem kā tiesiskums. Un nedeklarēts darbs, protams, ir jautājums, kas ir dalība valstu kompetencē, bet tāpat laikā aktās visā Eiropas Savienībā. Diemžēl nedeklarētā darba apjoms ir pieaudzis pēdējā laikā, un, protams, no tā cieši arī Čehijā, valsti, kur pārstāvēs 19% kopā no darba tiek veikts nedeklarētā veidā saskaņā ar statistikas datiem, un esmu pārliecināta, ka Čehija pilnu spāru pievienosies šīs platformas darbam. Ar platformu netiek ieviests vairāk regulējumu, bet domāju, ka tā kalpo par labu pieredzi tam, kā apmainīties ar paraugu praksi, un cerams, ļaus dalībvalstīm daudz efektīvāk cīnīties pret šo ļoti negatīvo parādību un tendenci efektivitāte un minimāls izmaksas, ko piedāvā šis instruments, arī ir ļoti pozitīvs elements. Paldies, tālāk Marijas kungs. Paldies, paldies priekšādātāji. Nedeklarēts darbs kā parādība, protams, ir saistīta ar visiem šim regulējumu trūkumu eh, nodarbinātības jopā. Nu, piemēram, zinām taču, kas notiek eh, ar bezdarba mm, regulējumu Tā visa rezultātā valsts zaudē budžeta ieņēmumus, tāpat arī netiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šādā veidā eh, notiek izvairīšanās no nodokļu maksājumiem, un tā rezultātā arī valsts nespēja efektīvi darboties. Bet, ja valsts vēlas cīnīties pret šādu veidu parādību, tad tai jāstrādā arī nodokļu jomā. Šīs platformas pastāvēšana, tas ir tiešām labs solis uz priekšu, bet tāpat laikā runājam par tādām kompetencēm, kam tomēr eh, ir, kas tomēr ietilps dalību valstu ziņā, dalību valstu kompetenču lokā. Un eh, domāju, ka tas ir jāatcerās. Paldies, nākamais runātājs. Likjotis kungs. Priekšsādātāji pateicos. Nedeklarēts darbs kā parādība rada daudz problēmu visā Eiropas Savienībā. Bet nedrīkstam šo jautājumu par nedeklarēto darbu jaukt ar izvairīšanos no nodokļiem. Tas ir kaut kas cits. Bezdarbs, visas taupības, uh, programmas un konsolidācijas pasākumi ir radījuši tādu kontekstu, ka dar, darba devēju uzņēmumi eksploatē darba ņēmējus, eksploatē to, ka viņiem nav citu veidu, kā gūt ie, ieņēmumus. Nu, un tā rezultātā tiek pievērta sasts uz šādu veidu rīcību. Šīs platformas pastāvēšana var būt liederīga tar, tad, ja tā uz kādu brīdi aizstāja nac darbību nacionālā līmenī, bet ja vēlamies patiešām cīnīties pret nedeklarētu darbu kā tādu un pret sociālo dempingu, nu tad tādā gadījumā nepieciešams pieņemt tiesību aktus tādus, kas aiz, patiešām aizstāv darba ņēmējus. Un nedrīkst nekādā veidā aizstāt koplīgums lēkšanas iespējas Jo nedrīkstam arī pieļaut, ka tiek īsarāti tādi memorandi, kas nāk par sliktu darba ņēmējiem. Paldies! Ir vēl citi, kas vēlējās uzstāties, bet tam mums diemžēl nav laika, tāpēc tagad došu vārdu komisārai Taisanai. Lūdzu. Yes, Mr. Atriģ. Jā, Atriģ, kungs, ko jūs vēlējāties teikt? Priekšādātāji, nu lūdzu, palabojiet mani, bet es domāju, ka procedūra ir tāda, ka tad, ja ir brīvais mikrofons un ja runātāji ir par daudz, un e, tad ja, vismaz jāuzstājas vienam no katras grupas, un es nedzirdēju gan, ka būtu kāds no FDD grupas uzstājies. Etričkungs, cik man zināms, tad priekšsēdētājs pēc, savas, pēc sava lēmuma un atkarībā no laika ierobežojumiem var pieņemt lēmumu. Mēs pieņēmu jūsu pieteikumu uzdot zilās kartiņas jautājumu, un tāpēc tagad, nu, ņemot vairāk, ka laiks eh, ir paskrējis ļoti ātri, uzskatīju, ka nav, ies, nav vajadzīgs dot vārdu nu, pārstāvim no katras grupas. No EPDD grupas runātāji bija daudz, jūs runājāt arī pats, jūs arī pats eh, uzdevāt zilās kartiņas jautājumu, kā jūs zināt, tāpēc ceru, ka, nu, būsiet apmierināts, ka esat pietiekami piedalījies šīs dienas debatēs. Tātad lūdzu Komisārs Kunze, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šodien mēs eh, arī runājam par ziņojumu, kas veltīts uh, nelegāla darba novēršanai. Rīt jūs balsosiet arī par izvairošanos no nodokļu maksāšanas. Abi šie ziņojumi papildina viens otru, un šai iniciatīvai ir jāpierāda, ka Eiropa ir tāda kopiena, kas ir balstīta uz vērtībām un kur sociālais taisnīgums patiešām tiek rakstīts lieliem burtiem. Mums ir jāgarantē, ka šī platforma piedāvā labākus spēles noteikums gan uzņēmumiem un un eh, MVU, eh, gan eh, visi godīgi maksā savu ārtavu un tiek domāts par labāku sociālo aizsardzību un nedeklarēts darbs tiek izskausts un tajā pašā laikā kvalitatīvas darba vietas zeļ un plaukst. Godātie deputāti platformā ir jāiesaistās visām iestādēm, arī sociāliem partneriem. Ir ļoti labi, ka arī viņi taps sadzirdēti, jo viņi arī eh, labāk zina, kāda ir šī realitāte. Platformai ir jābūt eh, konkrētai struktūrai, bet tā nevar tapt par tādu saistošu. Um, ierobežojošu ietvaru. Un uh, jāsaka, ka platforma neaizstās dalību valstu inspekcijas, neuzņemsies to kompetences, bet pateicoties platformai, dalību valstīm būs vairāk iespēju, tās varēs papildināt eh, šo priekšlikumu ar uh, savām struktūrām, inspekcijas būs mērtiecīgākas un uh, tāpat varēs arī apmainīties ar paraugu praksi un varbūt pat gūt uh, iedvesmu cita, no citas. Uh, Un es esmu pārliecināta, ka uh, tas patiešām ir labs solis uz priekšu. Jūs domājat tāpat, jo es to šodien dzirdēju. Komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai platformai uh, būtu nepieciešamais atbalsts un jāparūpējas, lai arī inspekcijas notiktu regulāri, un mēs arī esam gatavi jums regulāri atskaitīties par uh, paveikto. Daudzi uzdev jautājums arī par mobilitātes pakotni. Nu, šodien mēs par to nerunājam, bet, nu, labi, tik daudz jautājumu par to izskanēja, tādēļ pieskaršos arī tam nedaudz. Mums ir jādomā par politiskiem apstākļiem, mums jāpadomā par uh, piemērotāko brīdi, kad uh, uzsāk darbu pie uh, tās, jo arī tas ir viens no uh, elementiem, instrumentiem, kas varēs garantēt vairāk sociālās drošības un taisnīguma. Es vēlējos uh, uzteikt uh, referentu, visus, uh, kas uh, piedalījās arī trilogā, un kopīgi ar jums tad gaidu rezultātus. Paldies! Paldies, komisārs Kunze! Nu, tagad debašu noslēgumā došu vārdu vēlreiz referentam Perinskī kungam. Lūdzu! Komisārs kundze, godātie kolēģi! Es patiešām uzskatu, ka šī rīta debatas ir bijušas ļoti lietderīgas. Tieši kā komisārs kundze savos ievadvārdos šorīt teica, Šobrīd situācija ir ārkārtīgi grūta un nedeklarētais darbs kā parādība ir ļoti sarežģīta problēma, un līdz ar to ir vajadzīgs runāt skaidru valodu. Jārunā ar neviennozīm, viennozīmīgiem vārdiem, jānāk lē ar secinājumiem un skaidri un gaiši jāpaziņo, kāda ir mūsu vēlme, ko vēlamies darīt turpmāk. Vēlos uzsvērt kaut ko tādu, kas, manuprāt, kā secinājums izriet no šīm debatēm Nedeklarēts darbs kā parādība tiešā veidā ietekmē darba ņēmējus, sociālās eh, apdrošināšanas sistēmas, valstu budžets un beigu beigās tas var apdraudēt sabi katru sabiedrības pašu būtību Eiropas Savienībā, pašus sabiedrības dzīves pamatus. Ja nemaldos, tad vakar priekšsādātājs Dragī eh, no ECB savu runu uzsāka ar vārdiem ka Eiropa arvien vairāk sastopas ar sociālās kohēzijas pamatprincipu pārkāpumiem eh, teritoriālā sociālā jomā, un tā jau nav sagadīšanās, ka viņš savu runu sāk ar šādu apgalvojumu, jo, lai kādu centienus arī mēs neizdarītu darba vietu veidošanā un fiskālās stabilitātes nodrošināšanā, nodrošināšanā, ja sabiedrības paši pamatprincipi, uz kuru pamatiem mēs cenšamies tālāk īstenot šādus pasākumus, tiek lausti, nu tad nekas nevar izdoties. Un tāpēc priekšādātāji, es uzskatu, ka šeit izskanējušais attiecībā uz platformu ir ļoti vajadzīgi. Es saprotu visus, kas uzstājās, un es saprotu, ka šeit ar platformas palīdzību tiek panākts atbilstīgais līdzsvars starp atsevišķu dalību valstu tiesībām un vajadzībām un kopējo iespēju Eiropas Savienībai dot savu ieguldījumu problēmas risināšanā. Redzu, ka mans uzstāšanās laiks ir beidzies, un noslēgumā varu tikai un vienīgi vēlreiz paust eh, vē, cerību, ka šī platforma sāks darboties jau līdz vasaras sākumam, un te paļaujos uz komisārs Taisens solījumiem. Nu, un, protams, ka šai debat, šīm debatēm atkal un atkal vajadzētu atgriezties parlamentā. Tam, šim jautājumam ir jātop apspriestam arī komitejās, jo tieši šai jautājumam ir vajadzīgs daudz aktīvāk darboties, un tas, protams, ir arī viss jālemj un jāspriež. Paldies, paldies Pirinskī kungam, debats noslēgušās.